austrumos. Esmu no Bulgārijas. Mēs esam um, um, valsts ar ārējām robežām, kurā ieplūst arī daudz uh, bēgļu, un vēlos vērst jūsu uzmanību to, ka situācijas sāsināšanās uh, draud izvērsties jaunā bēgļu krīzē, jaunā bēgļu pieplūdumā Eiropā. Un uh, Turcija draudējas pārvietot uh, divus uh, miljonus bēgļu no kurdu pāraudzītajām teritorijām, Jā, tad valsts ziemeļos mēs uzskatām, ka tas būtu iespējams tikai uz brīvprātīgiem pamatiem. Nedrīkstam to darīt uz uh, kurdu rēķinu. Ja mainīsies uh, reģiona etniskā kārta šajos ārkārtīgi uh, trauslajos apstākļos, tad rodas li, li, risks, ka sakos nākamā bēgļu krīze, ka bēgļi no kurdu pārvaldītiem reģioniem ieradīsies Eiropā. Tādēļ aicinu Eiropa parlamentu uh, ierosināt un izstrādāt uh, starptautisku caurskatām mehānismu. Paldies, uh, Jančevs kundze, tālāk uh, Haina Lovas, Haina Lovas kundze, kungam vienu minūti. Paldies, priekšstādētāji. Arī es uzskatu, ka mums ir um, jābūt, jāatrāda vislielākais satraukums par situāciju tuvos austrumos. Cilvēki joprojām ikdienas iet bojā, gan Sīrijā, gan Irānā cilvēktiesības tiek pārkāptas, un arī Irākā atkal um, redzam, ka um, nav miera. Atkal ir cilvēktiesību pārkāpumi, netiek ievērotas demokr demokrātiskās um, cilvēku tiesības. Jā, cilvēki, kur izgājuši mierpilnās demonstrācijās, saskaras ar vardarbību. Un tas viss. Pēc tam, kad ASV un tās sabiedrotie ir iebruka Irākā, Un tas e, izraisīja situācijas e, maiņu reģionā, kā rezultātā pieauga vardarbība, kas tā arī nav, nav e, rimusēs. Mums jārunā skaidru valodu, mums ir jāturpina atbalstīt cilvēktiesības un demokrātiju. Man liekas, mums jābūt arī pacietīgiem, ātri nekas nenotiks. Paldies, tālāk Čuhodaru kungs, vienu minūti. Paldies priekšstādētāji uh, Irāna un um, li Libāna, kā, kā arī Irāka, ir trīs karstākie punkti uz uh, planētas pat laban. Demokrātijas uh, vietā cilvēks saskaras ar, ar vardarbību, ar, ar, ar, ar spēku. Cilvēki iet bojā, iet bojā arī ārsti, kas mēģina ārstēt savus pacientus. Ir nepieciešama starptautiska iejaukšanās, ir nepieciešams caurskatāms aizsardzības mehānisms cilvēkiem uz vietām. Uh, Augstās pārstāvs kundze vēlos jums uzdot jautājumu. Kādas pasākums jūs ieteiksiet nākamajā komisijā uzlabot situāciju tur uz vietām? Un vai, vai tos reāli būs iespējams īstenot? Lielas paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra seši kolēģi pieteikušies izteikties. Norādīšu, ka Katram no jums ir precīzi minūte. Pospešilkungs, sāksim ar jums. Paldies, priekšsādātāji. Vēlos pateikties Magrīnī kundzei par jūsu darbu, jūsu pilnvaru laikā, jūsu mandātu laikā. Par situāciju tuvējos austrumos runājuši nereizi vien. Nespējam īsti vienoties. Irānas režīma politika uh, Uh, varbūt ir, uh, tiek vērtēti, ka pārlieku ideālistiski no mūsu puses. Un es ceru, ka jaunā komisija to, to pārvērtēs un uh, skatīsies, vai mums nav jābūt varbūt uzstājīgākiem attiecībā pret Irānu. Sociāla apstākļi ir, uh, ir visai bēdīgi, visās šajās valstīs ir milzīga korupcija. Neskatoties to, ka režīmi ir atšķirīgi, tomēr ir arī svarīgi, lai jaunā komisija izvērtētu to, vai uh, tiešām pret Irānu mums nebūtu jātiec eh, tā stingrāk uz staigāk. Pat labi, tieši Irāna ir eh, destabilizācijas avots tuvajos austrumos, eh, tiek klai pārkāptas cilvēktiesības. Un, protams, jānodrošina tas, lai šīs iespējas neizmantot islāmisti. Paldies, tālāk Lapis Sagilāra kungs. Paldies priekšsēdētājiem um, Magarīnī kundze. Arī es vēlos pateikties jums par uh, par eh, jūsu darbu, jūsu veikumu. Jūs esat eh, tiešām uzticīgi strādājis šo piecu gadu gaitā. Nebija viegli, bet eh, jūs regulāri esat vēlās stundās viestojusies šeit parlamentā. Šodien mēs runājam par trīs to austrumu valstīm, kurām nav daudz kopēja, izņemot to, ka tur ir nestabilitāte un šie protesti. Libāna. Um, arī um, tātad starp Irānu un Irāku ir bijis ļoti asins karš um, pagātnē. Bēdīgākā situācija ir um, Irānā, kas ir situācija eskalējas, ir sevišķi sievietēm ir uh, smags stāvoklis valstī. Tāpat arī daudzi um, nāvis to tik izpildīti gadus. Un tagad arī pēdējās dienās ir gājuši bojā. Um, mierpilni iedzīvotāji, 14-gadīga meitene pat nesen. Vardarbība ir neproporcionāla un sistemātiska. Tiek uh, apspiesti visi pat uh, mierīgākie protesti. Mēs atbalstām šo kodola vienošanos, bet šādu režīmu atbalstīt nevar. Paldies! Tālāk, uh, Makintāja ir um, uh, kundze, viena minūte. Mēs uh, nedrīkstam mierīgi noraucīties uz to, kas notiek Irānā. Eiropas Savienībai un starptautiskai kopienai ir uh, jānosoda apzinātā letālā spēka izmantošana, ko piekop Irānas policija, Revolucionārie gvardi un uh, citi spēka resori Irānā. 143 cilvēki ir gājuši bojā. Šīs nāvis ir uh, dokumentētas, tātad Amnesty International to ir dokumentējusi, bet pēc viņu domām gan patiesais bojā gājušo skaits daudz augstāks. Vairums no tiem, kas, kas ir gājuši bojā, ir nošauti. Niktā aizstāv Dāniju, piemēram. Viņa bija 14 gadi, un viņa saņem šāvienu galvā. Ģimene viņu meklēja trīs dienas pirms, uh, pirms uh, tā saņem atpakaļ uh, viņas savīķi, tātad pirms režīms to atdeva ģimenei. Mūsu reakcija līdz šim ir bijusi pilnīgi neadekvāta. Mums jāpieprasa, lai režīma līderi stātos tiesas priekšā. Nav bijis kopējais komitejas ar Irānu. Irāna turpina piekopt noziegums pret cilvēci. Paldies. Tālāk klāta līkums evāts. Paldies, priekšsētāji. Man prieks uzklausīt Magrīnu Kunci, kā viņa runā par, par to, ka Eiropa turpina pretoties eh, tam, kā ASV eh, vienpusē izstājusies no kodola līguma ar Irānu, ka mēs mēģinām glābt šo programmu, bet jā, jāspēr soli tālāk. Mums jāatzīst, ka sankciju uzlikšana vien, tātad piespiežot mm, Irānu, ir eh, nesusi postu Irānas iedzīvotājiem, sevišķi mazaizsargātiem, nabadzīgiem, kuri būtu taču jāaizsargā. Nu, tagad mēs saskaramies ar tādu teātri, kā ASV mēģina uh, eksploatēt šos autentiskos protestus Irānā un Libānā, lai vērstos pret, uh, pret uh, Irānu. Nu, nevajadzētu iekļūt šajās lamatās. Maiks Pompeo saka, ka šie, šos protestus ir izraisījis korupcija Irānā, bet tie ir reāli cilvēki ar reālām problēmām. Irākā projām nāks cīnīties ar kāru sekām. Mēs nedrīkstam iekrist šajā ASV manipulācijas lasdā. Mums jāpanāk, lai situācija Irānā, Irākā, kā arī Libānā ir stabila, un lai Sīrijā ņemienā atgrieztos miers, un ir eh, jācīnās pret ASV centieniem izolēt Irānu. Paldies tālāk, eh, Valesis kungs, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Magrīnī kundze, es arī uzskatu, ka jūsu ieguldījums Irānā nav īsti līdzsvarots, atšķirībā no citiem. Pēdējie notikumi Irānā, Irākā un Libānā ir visabēdīgi. Man liekas, šīm valstīm ir kas kopējs. Tās visas cieš no ārvalstu iejaukšanās viņu lietās, ir režīmi mainījušies, pilsoņu kāri, ilgstošas ekonomiskas sankcijas dabiskie un publiskie resursi ir izlaupīti. To izdarījuši miljardieri, globālās korporācijas, viņu pašu politiķi. Cilvēki iet bojā ikdienas šajās valstīs. Mierpilni protestētāji tos nogalina Irānas policija. Tas ir jānosod no mūsu puses. Protams, neko nepalīdz tās, kā atsevišķas ārvalstu struktūras turpina finansēt opozīcijas grupas Irānā, lai turpinātu destabilizēt valdību. Mums jānosoda arī uh, tas, ka Irākā un Libānā protestētāji iet bojā. Un līdzīgi mums jānosoda arī tas, ka protestētāji iet bojā Bolīvijā un Irānā. Nu, ticēsim uz to labāku. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies. Martinam Patinam vārds uz vienu minūti. Man ir, eh, es nožēloju mm, nešanos nāves gadījumus un cilvēktiesību pārkāpumus Irānā, un tāpat arī eh, dažādu politieslodzīto eh, vēl ar vienu turēšanu cietumā. Viņi visi ir nekavējoties jāatbrīvo, bet galvenais uzdevums Irānai būtu beigt būvēt kodolieročus. Tomēr Irāna ir atsākusi urāna bagātināšanu. Uh, Kaut arī es atbalstu kodēļ nolīgumu, es uzskatu, ka mums vajadzētu ātri meklēt plānu B. Mēs esam, diemžēl, izgāzušies. Un Eiropas Savienība nav pilnīgi nevainojama e, šajā visā sajukumā. Mēs redzam, ka sankcijas nedarbojas, un Irāna tagad e, vēlas arī izvērst sankcijas pret Eiropas Savienību tās dalībvalstīm. Vajadzētu nodrošināt, lai tiktu izveidota koalīcija, kas mēģinātu rast risinājumu. Šeit palīdzēs tikai aktīva ASV iesaiste. Daudzēji cilvēki šajā ēkā vēršas pret prezidentu Trumpu, taču, ja mēs vēlamies atsākt tirzniecību ar Irānu, panākt, lai tā beigtu uh, kodolieroču būvēšanu, mums vajadzētu stiprināt attiecības ar uh, Uh, Vaš, Vašingtonu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības un ASV uh, labas attiecības šeit varētu palīdzēt. Lielas paldies! Tagad uh, došu vārdu komisijas vicepriekšādātāja augstai pārstāvē Federikai Mogarīnī. Paldies, priekšādātāji! Es redzu, ka lielākā daļa deputātu, kas izteicās šovakar par šo tematu, atbalstīja manis sākumā aprakstīto pieju. Lielas paldies jums par to. Es vēlējos atbildēt uz vienu konkrētu jautājumu, kas tika uzdots, kaut arī vairs neredzu deputātu zālē. Viņa jau ir izgājusi, bet noteikti viņa mūs uzmanīgi skatās savā birojā. Viņa vēlējās, lai Eiropas Savienība finansētu konkrētus projektus tuvajos austrumos, un jo īpaši viņa pieminēja Irāku. Uh, Man ir neliels piemērs. Gribu pieminēt dažus skaitļus konkrēti par Irāku. Esam finansējuši konkrētus projektus. Te ir runa par um, atmīnēšanu, par darba vietu meklēšanu, par uh, samierināšanas uh, procesiem. Šie projekti visu laiku turpinās. Delegācija darbinieki tos ir apmeklējuši arī. Jūs noteikti esat par to informēti. Piemēram, Irākā. Uh, 1,25 miljārdi eiro ir ieguldīti, un tie ir ne tāda tikai par projektiem Irākā. Vēlējos ar to parādīt, ka šeit nav runa tikai par diplomātiju, kaut arī diplomātija pašreizējā mm, politikas eh, situācijā pasaulē ir ļoti vērtīgs elements. Dažkārt mēs novērtējam par eh, zēmu mūsu diplomātisko centienu uh, panākumus. Šeit nav runa tikai par diplomātiju, tie ir runa par uh, konkrētiem projektiem, kas katru dienu sniedz palīdzību cilvēkiem. Tātad ir runa par reāliem cilvēkiem, kam ir reāls vajadzības, te ir runa par bērniem, sievietēm, un uh, šie cilvēki ir cietuši no dažādām grūtībām ne tikai dažas dienas, bet gadus. Viņi ir cietuši gan no drošības apdraudējuma, gan arī no ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, un līdz ar to Eiropas Savienība finansē šādus projektus, kas eh, burtiski ir uh, projekti, kas glāb dzīvības miljoniem cilvēku. Es eh, būtu cerējusi, ka Eiropas parlamenta deputāti to jau zina. Es gribētu jūs aicināt iepazīties ar informāciju par projektiem, par kuru finansējumu jūs esat devuši savu apstiprinājumu. Uh, Es domāju, ka tas noteikti jums palīdzēs komunikācijā ar jūsu vēlētājiem. Protams, nebūtu piemēroti, ja es tagad norādītu, ko vajadzētu darīt nākamajai komisijai un nākamajam augstajam pārstāvim. Viņiem noteikti par to vajadzēs apspriesties arī ar padomi. Es ceru un es arī ticu, ka Eiropas Savienība ar jūsu atbalstu arī nākotnē būs svarīga partnere cilvēkiem šajā reģionā. Dažkārt mēs nesaprotam, cik svarīga ir mūsu spēlētā loma. Tāda, kāda jūs dodaties uz šiem reģioniem, jūs tiekaties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar vienkāršiem iedzīvotājiem, kas ir demokrātijas pamatā, un mēs dzirdam no viņiem, ka viņi paļaujas uz mums. Īsnībā viņi uh, Um, atzīst mūsu lomu pat vairāk nekā eiropieši. Tātad mūsu vēlme ir investēt vairāk ekonomikā, diplomātijā un arī drošībā. Mums vajadzētu sniegt atbalstu šim reģionam, lai tas spētu atrast ceļu uz ilgspējīgu mieru un drošību. Kā jau visi jūs norādījāt, un arī kā es teicu sākumā, galvenokārt vajadzētu noliegt jebkāda veida vardarbību un uh, šāda veida mm, valdības un varas iestāžu rīcību, cenšoties vērsties pret protestiem. Tieši tāpēc Irākā mēs uh, turpinam darboties arī drošības uh, nozares reformās. Mēs redzam, ka reformas ir vajadzīgas, pretējā gadījumā mēs noteikti šeit neko nedarītu. Mēs redzam, ka ir jāizmaina un jāuzlabo veids, kā institūcijas uh, mēģina tikt galā ar šādām situācijām. Vēlreiz atkārtošu, ka es patiešām ceru, ka Eiropas parlaments sniegs uh, savu atbalstu tālākam Eiropas Savienības institūciju darbām tuvo austrumu reģionā. Liels paldies! Tiksimies eh, jum, ar jums rīt, un tagad manā vietā būs eh, komisārs Mimica. Liels paldies, priekšādātāji! Debates līdz ar to ir beigušās. Realizācija kolīnego punktu pažantu. Mēs pāriesim pie nākamā darba kārtības punktā. Tas ir mutisks jautājums padomēju komisijai pašreizais sarunas par jaunu Eiropas Savienības un AKK partnerības nolīgumu. Vēlētos jums norādīt, ka, ja gribat uh, uzdot zilās kartes jautājumu, jūs to varat darīt ierastajā veidā vai arī elektroniski. Jūs atradīsiet visu informāciju pie plenāra sēžu zāles durvīm. Tagad došu vārdu Tomasam Tobē, kurš mūs iepazīstinās ar šo jautājumu. Viņam piecas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Ministres kundze, um, Komisāra kungs, paldies visiem kolēģiem, kas ir ieradušies uz šo vēlā vakara sanāksmi. Eiropas Savienības un eh, AKK partnerības nolīgums ir visaptverošākais partnerības nolīgums, kādu Eiropas Savienība līdz šim ir noslēgusi. Kotonu nolīgums aptver sadarbību ar vairāk nekā 80 valstīm visā pasaulē, un tas aptver arī ļoti daudzas politikas jomas. Pašreizējā mm, laika periodā, kad eh, pasaulē pieauga nedrošība, mums Eiropas Savienībai vajadzētu aizstāvēt un veicināt daudzpusējību, globālu sadarbību un uz noteikumiem balstītu kārtību pasaulē. Tās ir Eiropas Savienības pamatvērtības. Kotono nolīgums eh, beigsies nākamā gada februārī. Sarunas par nākamo nolīgumu jau ir sākušās. Agrāk parlaments jau ir izklāstījis, ko tas vēlētos redzēt jaunajā nolīgumā. Parlamentā piekrišana būs jā, vajadzīga tad, kad būs pabeigtas sarunas. Līdz šim uh, AKK valstis un Eiropas Savienība ir vienojušās, ka tālākajā sadarbībā vajadzētu balstīties uz galvenajiem principiem un vērtībām, kā arī uz abu prioritātēm. Tātad šeit ir runa par trīs reģionāliem partnerības protokoliem. Vajadzētu arī nodrošināt atbilstīgu pielāgošanos katra reģiona specifikai. Tāpat arī ir panākta vienošanās, ka reģionālā sadarbība būs juridiski saistošs instruments. Tad, kad eh, sākās pirmās sarunas ar Eiropas Savienības valstīm, Eiropas parlaments norādīja, ka tā ir viena no galvenajām prasībām. Šīs dienas debatēs mums ir vajadzīgs vairāk skaidrības, tāpat arī mums ir vajadzīga jauna rezolūcija. Dažas no parlamentā paustajām bažām vēl ir viena atrisinātas. Attīstības komitejas vārdā līdz ar to esmu iesniedzis jautājumus padomēju komisijai Mēs gribētu dzirdēt skaidras atbildes uz šiem jautājumiem. Uzskatām, ka šie jautājumi sniegs vadlīnijas nākamajam komisāram. Tātad pirmais jautājums. Kur tad mēs pašlaik atrodamies? Attiecībā uz galveno prasību, kāda bija parlamentam, ka jaunajā nolīgumā vajadzētu stiprināt parlamentāro dimensiju akākā līmenī. Es vēlētos skaidri norādīt, ka Eiropas parlaments nevar akceptēt to, ka uh, um, izpildu varai nebūs uh, parlamentāra partnerā. Šeit būs tātad kopīga ministru padome, kopī, kopīga komiteja, bet nebūs parlamentāras tikšanās. Mēs piekrītam, ka ir jāstieprina parlamentārā sadarbība trīs reģionālo pīlāru līmenī, bet ar to nepietiek. Mēs nevēlamies atteikties no priekšrocībām, ko mums dotu uh, līdzvērtīgas sarunas sākākā līmenī. Vēl viens svarīgs jautājums, arī to uzdod komitejas vārdā. Gribu zināt, kāds ir padomas un komisijas viedoklis, ja ir runa par diskriminācijas apkarošanu balstoties uz <laughs> uh, seksuālo piedarību vai uh, dzīmumu. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai seksuālās veselības veicināšana līgumā kļūtu par vienu no prioritātēm. Eiropas Savienībai tas ir prioritārs jautājums, un mēs uzskatām, ka to vajadzētu iekļaut nolīkumā. Vēl viens svarīgs jautājums ir par pilsonisko sabiedrību. Mēs zinām, ka dažās valstīs tas ir ļoti būtisks punkts. Mēs vēlamies pilsoniskajai sabiedrībai paaugstināt uh, lomu, un to vajadzētu atzīt gan nolīgumā, gan arī visos pārējos atbilstošajos līmeņos. Parlaments ir arī skaidri norādījis, ka jaunajā nolīgumā ir jāparedz koleģiāls izvērtēšanas mehānisms, tāpat arī ir jābūt progresa izvērtējumam un ir jāpas, jā, jāpārbauda arī ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas rezultāti. Mēs gribētu, lai tas viss tiktu integrēts eh, nākamajā nolīgumā. Taču noslēgumā es gribētu, protams, pateikties komisāram Mīmīcām par ļoti lielo un svarīgo darbu, ko viņš ir paveicis. Mēs esam patiešām pateicīgi par sadarbību ar jums. Tāpat arī es vērsīšos pie padomes. Mēs cerām, ka padome un komisija iestāsies par mūsu prioritātēm tuvāko mēnešu laikā un gaidām no jums, protams, arī skaidras atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Liels paldies! Tagad eh, padomas vārdā izteiksies Tupurainens kundze. Priekšādātājs kundzei, godāmie deputāti, man ir ārkārtīgi liels prieks uzrunāt jūs, lai izklāstītu mūsu viedokļus par nākamo nolīgumu ar Āfrikas, Klusā okeāna un Karību jūras valstīm. Šīs diskusijas nāk īstajā laikā. Kotonu nolīgums vēl ar vienu padomē ir ļoti svarīgs. Sarunas vēl ar vienu turpinās. Līdz šim politiskā līmenī ir notikušas piecas sarunu kārtas. Pēdējās bija septembrī Ņujorkā. Nākamā sarunu kārta notiks decembrī. Abas puses ir piekritušas, ka tālākās sadarbības ietvers ir eh, jābalstā uz 2030 darba kārtību, kā arī uz Parīzes vienošanos par klimata pārmaiņām. Tāpat arī mums vajadzētu ņemt vērā izmaiņas eh, globālajā kontekstā un jaunas ambīcijas. Abas puses vēlas izmantot eh, šo sadarbību, lai stiprinātu savu pozīciju starptautiskajā mērogā. Eiropas Savienība piekrīt tam, ka vajadzētu stiprināt parlamentāro dimensiju. Mūsu Eiropas Savienības sarunu vadlīnijas skaidri norāda, ka pusēm vajadzētu um, izmantot uh, daudzpusēju pieeju, tā skaitā vajadzētu arī stiprināt Nacionālo parlamentu un vietējo iestāžu, kā arī pilsoniskās sabiedrības un privātās sektora lomu. Uh, Šo vadlīniju mērķis ir stiprināt regulāru politisku dialogu visos līmeņos. Vajadzētu arī iekļaut dažāda veida spēlētājus, te ir runa par pilsonisko sabiedrību, kurai vajadzētu piedalīties dažādos procesos. Tāpat arī ir jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma privātajā sektorā. Tie ir mūsu galvenie partneri, kas mums ļauj sasniegt partnerības mērķus. Priekšādātāji, godāmie deputāti! Tāpat arī notiek sarunas par migrācijas jautājumiem. Eiropas Savienības mērķis ir nodrošināt operacionālāku tekstu salīdzinām ar Kotonu vienošanos. Eiropas Savienības saruna mandāts paredz arī to, ka visi migrācijas sadarbības elementi tiktu skatīti regulārā politiskā dialogā. Tas ļautu nodrošināt regulāras diskusijas ar mūsu partneriem par šo tik svarīgo tematu. Ekonomiskās partnerības nolīgumi uh, palīdz reģionālajām kopienām nodrošinot vajadzīgās zināšanas, tehnoloģijas un pieredzi. Tie ir instrumenti, kas ļauj stiprināt tirzniecību, investīcijas, kas pievieno vērtību, kas nodrošina arī labāku ekonomisko integrāciju. Darbs pie šiem nolīgumiem noteikti iedvesmos tālākas tirdzniecības attiecības starp AKK valstīm un Eiropas Savienību. Eiropas Savienības sarunu vadlīnijas ir ļoti skaidras, ja ir runa par uh, nediskriminēšanu balstoties uz uh, seksuālo orientāciju, kā arī uz uh, seksuālo audzināšanu un tiesībām. Te ir runa par ikviena individa tiesībām uz uh, pilnīgu kontroli pār savu seksualitāti un reproduktīvo veselību. Šeit nedrīkstētu būt nekādas diskriminācijas, piespiešanas vai vardarbības. Eiropas Savienība cer noslēgt nolīgumu, kas nodrošinās visaptverošo piekļuvi uh, seksuālai informācijai un uh, nodrošinās arī veselības uh, pakāpojumus. Paldies! Lielas paldies, ministras kundze! Tagad izteiksies Mīmīcas kungs komisijas vārdā. Paldies, priekšādātāji, godāmie deputāti, ministres kundze. Es vēlētos pateikties Tobes kungam un arī visiem attīstības komitejas deputātiem par labi paveikto darbu. Liels paldies arī par labo sadarbību starp abām institūcijām pie šī tik svarīgā failā. Es priecājos par jūsu rezolūciju un arī par sagatavotiem jautājumiem attiecībā uz eh, sarunām par atjaunoto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, eh, Karību un Klusā okeāna valstīm. Sarunas virzās uz priekšu, es teiktu, mērenā ātrumā esmu galvenais sarunu vedējs, un man ir jābūt realistam. Tad, kad eh, Kotonu nolīgums beigsies nākamā gada 29. oktobrī, sarunas vēl nebūs pavirzījušās uz priekšu mm, pietiekamā veidā, un tāpēc mums būs vajadzīgi pārējais pasākumi. Tieši tāpēc esmu priecīgs, ka padome ir pieņēmusi lēmumu, kas atbalsta Kotonu nolīguma pagarināšanu līdz 2020. gada 31. decembrim. Šādā veidā mēs varēsim saglabāt atbilstošu tiesisko bāzi pārējas periodā. Eiropas Savienības AKK vēstnieku komiteja pieņems galīgo lēmumu līdz 2020. gada janvārim vēlākais. Šajā sarunu posmā, kas jau ir pietiekami pavērzies uz priekšu, es priecājos par to, ka parlaments vēlas runāt par galvenajiem elementiem, kas tika iekļauti jau 2016. gada oktobra un 2018. gada jūnija rezolūcijās. Jūsu viedoklis ir uzklausīts. Jums ir viena no būtiskākajām prasībām, proti stiprināt parlamentāro dimensiju, tā skaitā arī Eiropas Savienības sākākā līmenī. Godājumie deputāti! Es patiešām ticu, ka Eiropas parlamenta lomu vajadzētu stiprināt nolīgumā. Tomēr, ņemot vērā sarunu vadlīnijas, ko devusi padome, es uzskatu, ka tas vislabāk varētu notikt tieši reģionālo protokolu formātā, nevis ESAKK formātā. Tomēr komisija ir ņēmusi vērā rekomendācijas, ko ir sagatavojis parlaments šajā sadaļā. Es vēlētos arī atgādināt, ka komisijas rekomendācijās padomē 2017. gadā bija iekļauts priekšlikums, ka trīs reģionālās parlamenta konf konfigurācijas varētu tikt savestas kopā īpašos gadījumos. Beigās šis priekšlikums nekļuva par uh, daļu no padomes sarunu vadlīnijām. Godāmie deputāti, es arī priecājos par jūsu jautājumu par politisko dialogu. Mūsu AKK partneriem esam iesnieguši priekšlikumu par visaptverošu dialogu, kas aptvertu visus mērķus, prioritātes un uh, politikas jomas. Es arī priecājos par jūsu paustajām bažām par tādu uh, īstu uh, multiaktīvu partnerību. Eiropas Savienībā ir skaidra pozīcija. No visām pusēm mēs vēlamies dzirdēt apņemšanos veicināt aktīvu dažāda veida spēlētāju līdzdalību sadarbības procesos. Attiecībā uz jūsu aicinājumu stiprināt uh, normas, kas ļauj cīnīties pret diskrimināciju, balstoties uz seksuālo orientāciju vai dzimumu, uh, kā arī uz uh, seksuālo un reproduktīvo tiesību veicināšanu, mēs varam teikt, ka esam viensprātis. Taču es arī konstatēju, ka mūsu priekšlikumi AKK pusē nav saņēmuši pozitīvu reakciju un ir vajadzīgas tālākas sarunas. Līdz šim šie punkti ir ielikt iekavās. Par migrāciju. Komisija ļoti augstu vērtē parlamenta paustās bažas. Eiropas Savienība no KK pašlaika ved sarunas par līdzsvarotu tekstu. Mēs mēģinām panākt uh, pietiekamu kompromisu, kas nāktu par labu abu pušu interesēm. Par ekonomiskās partnerības nolīgumiem vēlos atgādināt, ka tie ir mm, pilnīgi nodalīti starptautiski nolīgumi, taču pēc Kotonu nolīgumā būs iekļauts atbilstošs ietvers sadarbībai ar AKK valstīm. Mēs vēlētos sasaistīt visus nākošos ekonomiskās partnerības nolīgumus, kas runātu par konkrētiem elementiem. Jūsu jautājums par ilgspējīgas attīstības mērķiem arī ir apsveicams. Šeit es varu atgādināt, ka ANO 2030. gada darba kārtība būs ļoti būtiska mūsu nākamajā nolīgumā ar AKK valstīm. Tas ļautu mums veicināt multiaktīvu pieju, kas ļautu pieņemt atbilstošus noteikumus un nosacījumus, lai mēs varētu regulāri pārbaudīt tūstošies attīstības mērķu izpildi. Liels paldies komisāra kungām, un tagad ETP grupas vārdā izteiksies Helvenī kungs. Trīs minūtes. Bādzu. Liels paldies. Labvakar visiem. Godātie kolēģi. sadarbības starp Eiropas Savienību un AKK valstīm ir nenovēršana, jo tikai tā mēs varēsim rast kādu risinājumu migrācijas problēmai cīņai eh, pret klimata pārmaiņām, kā arī drošības jautājumiem. Kotono vienošanās pagaidām vēl joprojām ir spēkā, un tā piedāvā ļoti labu ietvaru šādu problēmu risināšanai. Iespējama kavēšanās ar jaunās vienošanās spēkā stāšanos nozīmētu to, ka rados, rastos zināmi trūkumi e, Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība gal galā ir ieinteresēta tajā, lai tiktu konsolidēti visi tie fakti un elementi, kas um, liek cilvēkiem palikt eh, šajās valstīs un nevis doties no tām prom. Un viens no pamatakmeņiem kopējā sadarbības lokā ir kultūra un izglītība. Ļaujiet man vērst jūs uzmanību šeit uz vienu ļoti svarīgu lietu, kad runājam par ārkārtā valstīm tad sadarbība ar dažāda veida reliģiskām organizācijām ir nenovēršama. Bet tāpat laikā šobrīd tādas tikpat kā nav. Nu, kaut vai ja runājam par Sahāras Āfriku veselības aprūpe, izglītība. Tās ir jomas, ko nodrošina 50% gadījumos tieši reliģiska rakstura organizācijas. Nu, tātad šo attīstības organizāciju starpā vajadzētu iekļaut arī šādas struktūras. Jaunajā vienošanās tekstā Eiropas komisija Komisijai nāksies meklēt risinājumus, kā pārvaldīt migrāciju vai vismaz kā izdarīt centienus, lai atrisinātu šo uh, samilzušo problēmu. Kā jau ministra nu pat teica, mums būs nepieciešams pievērsties pamata cēloņiem, tai saknei, kas ir šie migrācijas problēmai kopumā. Un mums vajadzēs meklēt risinājumus, piedāvāt risinājumus tā, lai šie migranti varētu atkal atgriezties savās valstīs, vienlaikus nodrošināt tur kvalitatīvu izglītību, labus darbus par atbilstīgu sana, samaksu tā, lai šiem cilvēkiem ne, negribētos doties prom. 2021. gadā būs jā, jāstājas spēkā visiem šiem jaunajiem nolīgumiem. Un jāsaka, nu, tad tādā gadījumā tas varētu piedāvāt tādu kopējo struktūru. Nu, tā tas vismaz ir saskaņā ar komisijas plāniem. Nu, vēl mēs noskaidrosim, kādā veidā tieši Eiropas komisija ir paredzējusi radīt saikni starp partnerības nolīgumiem, kotonu vienošanos un e, tātad šiem ekonomikas partnerības nolīgumiem. Kopsvilkumā var teikt, ka mēs gaidām e, no Eiropas komisijas tādu līgumu, kas palīdzētu iedzīvotājiem, kas pal palīdzētu viņiem e, veidot vēlmi palikt šais valstīs un nevis migrēt no tām prom. Vienlaikus konsolidējot arī Eiropas parlamenta lomu kopumā šai AKK sadarbības kontekstā. Lielas paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā runās deputāts Kārlos Zoriņo. Lūdzu. Muito obrigado, debate suscitado pela Comissão de Desenvolvimento. Un liels paldies. Debates, kas aizsākās vēl attīstības komitejā, jāsaka nāk īstajā brīdī. Īpaši ņemot vērā, ka arvien aktuālāks kļūst jaunais vienošanās teksts ar Eiropas Savienību un AKK valstīm. Domāju, ka Eiropas Savienība savu nostāju ir paudus ļoti skaidri, identificējot mērķus un mehānismus, kā īstenot sabiedri, sa sadarbību nākotnē. Un šo nostāju pagājušā nedēļa eh, atbalstīja mm, tikšanās laikā Kigali Rondā. Tur notika ES un AKK kopējā asambleja, un es biju līdzpriekšsādātājs šai pasākumā. Šis pasākums tika organizēts, lai apvienotu parlamentāros pārstāvis no vairāk kā simt valstīm, kas kopā, kurās kopā dzīvo apmēram divi miljardi iedzīvotāji. Šai asamblējā tika panākta vienošanās arī par laika grafiku, respektīvi, ka līdz 2020. gada novembrim darbam vajadzētu noslēgties pie 2030. gada darba kārtības. Turklāt tika panākt vienošana par elastīgu pieeju, tā lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību ES AKK teritorijā, gan um, iekļaujot šeit tirzniecības um, reģionus nozī, nolīgumus, ir īpaši tas attiecas uz Āfrikas reģionu. Turklāt nepieciešams spēcināt un sistematizēt parlamentāro dimensiju šai nolīgumā. It īpaši ņemot vērā, ka arvien vairāk rodas dažādi veidi konkurences spried ģeopolitiskā kontekstā. Kad runājam par Kotonu vienošanos, tad jāsaka, Eiropas pilsoņi par to parasti zina diezgan maz, bet mēs ļoti labi saprotam, cik ārkārtīgi svarīga ir šī vienošanās. Tas ir svarīgi gan klimata pārmaiņu kontekstā, piespiedu migrācijas kārt kontekstā, konfliktu risināšanas kontekstā. Un, ja mums izdosies pilsoņus par to informēt, tad varēsim pārliecināties, ka šis labais projekts e, tiek izprasts gan AKK valstīs, gan Eiropas Savienības valstīs. Tādā gadījumā arī mūsu nostāja, ka Eiropas Savienība un Eiropas Savienība kā tāda būtu stiprāka. Un savās uzstāšanās pēdējās sekundēs gribētu teikt vēlreiz komisāram par lieliski paveikto darbu. Lielas paldies! Tālāk Renew Europe grupas vārdā uzstāsies Krizula Zakaropolu. Lūdzu, jums vārds uz divām minūtēm. Paldies priekšādātāji. Pašos pamatos visi, kas esam šai zālē, mēs visi saprotam, ka AKK valsts un Eiropas Savienības valsts ir savā starpā saistīts un vairāk nekā jebkad iepriekš. Un tikai kopīgiem spēkiem mēs varēsim rast risinājums uz dažādiem globāliem problēmu jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības e, jautājumi jo tieši šajā jomā skaidri redzam, ka, piemēram, klimata pārmaiņas apdraud pilnīgi visus. Pielāgojoties klimata pārmaiņām, e, ir nepieciešams, un tas jādara vēl ir pirms par vēlu. Tas būs smildīgs, e, tas tāpat laikā ir lielā mērā saistīts arī ar malu bedniecību, e, kas savukārt tālāk saistīts ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, un te runā īpaši par Āfrikas valstīm. Āfrikas valstis ir, un viss kontinents faktiski ir kontinents, kas ir pārējais posmā. Viņiem ir jāspēj radīt eh, izglītība, labklājība, uzņēmēja darbība, akadēmiskās aprindas, jo tieši tādā veidā šīs valstis varēs cīnīties pret eh, nākotnē gaidājumiem izaicinājumiem un nabadzību. Protams, šeit lielu lomu spēlējama sievietēm, te runāja arī par seksuālu un reproduktīvo veselību. Uh, jo tieši sieviešu aizsardzību šajā gadījumā piedāvāt lielu tālāku atbalstu. Komisāra kungs, mums ir jādomā arī par šiem jaunajiem spēlētājiem, kas padarā, parādās kopējā starptautiskās sadarbības arēnā. Eiropas Savienība nevar atteikties no vēsturiskajiem sabiedrotiem Kigali. Mēs skaidri redzējām, ka arī AKK valstis ir tāds īsts partnerības avots Un es patiešām vēlos, lai šī partnerība varētu atbilstīgi turpināties. Mums ir jāveido jaunas attiecības, kas joprojām balstās uz sadarbību, uz savstarpēju izdevīgumu un uh, respektu vienam pret otru. Paldies! Tālāk zaļo grupas vārdā uztaisies Pierēta Herzbergera Fofāna. Lūdzu, divas minūtes jums! Jaunā vienošanās starp Eiropas Savienību un AKK dod iespēju atjaunot šīs partnerattiecības uz vienlīdzīgiem pamatiem. Tās ir attiecības, kam ir jābalstās uz reālu partnerību un nevis tādu aizgādniecību no vienas puses. Viss būs atkarīgs no sarunām, kas jāsaka jau šobrīd ir diezgan problemātiskas uzsākot brīvu tirzniecību ar virkni AKK valstu, um, nedrīkstam panākt to, um, nedrīkstam apdraudēt konkurenci tirgu un traucēt, piemēram, ekonomikas attīstībai Āfrikā. Ir tādas preces, kas, piemēram, no Eiropas nonāk Āfrikā, tiek pārdotas tur un uh, izkonkurē vietējās. Tāpat laikā migrācija ir otrs ļoti svarīgs un aktuāls temats, kas nodarbina gan Eiropas Savienības, gan AKK prātus. Un mums ir jāraugās uz to, lai attīstības līdzekļi nenonāk, piemēram, dažādu veidu drakonisku režīmu rokās, kas tikai vardarbīgiem spēkiem pieliek punktu šai migrācijai. Tāpat arī rasisms ir, rasisms ir kaut kas tāds, kas jāapkaro. Uh, Nedrīkstam slēpties aiz um, dažādiem aizbildinājumiem un pieļaut ksenofobiju un rasismu. Mums ir jādomā par savām partn par prioritātēm šajās partnerattiecībās, jācīnās pret nabadzību, jāveicina izglītība, aroda apmācība, jāveicina legāla migrācija un jāpalīdz attīstīties šīm migrantu izcelsmes valstīm. Nu, un tāpēc šai vienoš, šim vienošanās tekstam ir jābūt tādam, kas atbilst ilgspējīgas attīstības mērķiem. Nedrīkstam attīstības palīdzību padarīt par atkarību no kaut kāda veida nereālām prasībām, vienalga vai runājam par klimatu pārmaiņām vai ko citu. Jo šāda veida politika būtu pretrunā Eiropas Savienības um, politikai un principiem kopumā. Un šādas uh, politikas uzspiešana AKK būtu faktiski neokoloniālisms. Mums ir jābūt savstarpējiem respektam, mums ir jādarbojas uz partnerattiecību pamatiem, un šādās partnerattiecībās jāatspoguļos gan Eiropas Savienības, gan AKK valstu cerībām un gaidām. Lies paldies! Tālāk ID grupas vārdā uzstāsies Dominika Bilde lūdzu. Paldies priekšādātājiem! Gan Krievija, gan Ķīna ir sapratuši, cik liels potenciāls piekrīt, piemīt Āfrikai. Un Eiropas Savienība savukārt uzsāk šīs sarunas no ļoti vājām pozīcijām, ne tikai tāpēc, ka nekas iepriekš nav plānots, eh, ņemot vērā Eiropa, Lielbritānijas izstāšanos kas līdz šim bija ļoti svarīgs spēlētājs šajā sarunās, bet arī tāpēc, ka netiek identificētas Kotonu vājās vietas. Un Kotonu nolīgums e, nebija veiksmīgs. Tur netika paredzēts ne, ne dialogs, ne konkrēti rezultāti, ne konkrēti ierobežojuši instrumenti, kas varētu dot panākumus. Tāpat arī migrācijas jomā tā bija izgāšanās 13. pantā noteiktais bija bez jebkādas darbības spēka un pārāk vājš, lai varētu, piemēram, sasaistīt palīdzības sniegšanu ar migrācijas plūsmu plūsmu ierobežošanu no izcelsmes valstīm. Un nu, tā tas nedrīkst būt. Tam ir tai jābūt vienai no pirmajām prasībām. Pagājušajā nedēļā mēs redzējām, kādu vienošanos noslēdza Vācija. Tas bija eh, Tas bija vēl kārtējais solis ceļā uz privāto investīciju veicināšanu gan Āfrikā, gan Eiropas Savienībā. Un faktiski te tiek aicināts arī uz maršalu plānu Āfrikā, nu jāsaka ļoti pompozi nosaukumi, bet tāpat laikā paši pamatnosacījumi panākumu gūšanai netiek nodrošināti. Nu, atcerēsimies, ka Sahelē joprojām pazūd bezvēs cilvēki, tur valda islāma terorisms, un šīs cīņas uh, turpinās. Tad, tad netiek no, nodrošināta drošība, netiek ievērot starptautiskās saistības šajā teritorijā. Un jāsaka, cilvēki beigu beigās maksā ar savām asinīm. Paldies! Tālāk GNNGL grupas vārdā uzstāsies deputāts Migals Orbāns Krespo. Lūdzu. Divas minūtes jums. Lielas paldies priekšādātāji! Pirms gada Eiropas parlaments pieņēma lēmumu uzsākt sarunas par vienu jaunu vienošanos starp ES eh, e un 78 Āfrikas un Karību jūras reģionu valstīm, jeb AKK. Sākotnējais vienošanās teksts eh, teica, ka lūk, jārisina tādas problēmas kā klimata pārmaiņas, jānodrošina spēcīgāk loma pilsoniskai sabiedrībai un jāspēcina parlamentārais aspekts. Attīstības komitejā mēs šo tekstu apstiprinājām un apstiprinājām ar lielu vairākumu. Tomēr tagad tā viens šķiet, ka Tautas partija vēlas šo vienošanos apdraudēt. Nu jā, tā rīkojas eh, tautas partija un labēji ekstrēmie spēki. To mēs skaidri dzirdējām no iepriekšējās runātājas. Viņi vēlas, lai attīstības palīdzība tiktu padarīta atkarīga no dažādiem ar migrācijas apturēšanu saistītiem jautājumiem. Mēs gaulā redzam, ka tādā veidā sistēmiski tiek pārkļautas, pārkāptas cilvēktiesības. Redzam taču, kādi barbariski akti tiek pastrādāti pret cilvēkiem, un tāpat laikā attīstības palīdzība no Eiropas Savienības joprojām iet šo pārkāpēju kabatās. Mēs eh, nepiekrītam tam, ka šādā veidā eh, attīstības palīdzība tiek sasaistīta ar migrācijas ierobežošanu. Tas ir vienkārši apkaunojošs neokoloniālisms, un mums jārunā skaidriem vārdiem ka tas ir pretrunā arī visa veida starptautiskajiem protokoliem, dāmas un kungi. Nedrīkstam pieļaut šādu kļūdu. Mums jāpārliecinās, ka nodrošinam attīstību šī vārda pilnā izplatnē. Attīstības politika, kas aizsargā ne tikai Eiropas cietokšņa intereses, bet kas patiešām kalpo arī to iedzīvotāju interesēm, kas mītašais Āfrikas un citās valstīs un planētas iedzīvotāju interesēs. Nu, protams, līdz ar to jums ir jābalso atbilstīgi, vai jūs vēlaties balsot par šiem cilvēkiem vai pret viņiem. Lielas paldies! Priekšādātāja turpina. Tālāk uzstāsies Alvaro Amāra uz trim minūtēm. Lūdzu! Obrigado, Sra. Presidente. Em boa hora. Priekšādātāji, paldies! Šobrīd ar komisiju un padomi spriežam par e, pēc kota, nu, gaidāmo vienošanos. Jāsaka, vakar stunda ir vēla. Bet atcerēsimies, ka šo ceļu aizsākām kopā vēl toreiz e, Lomē Eh, šai tālajā gadā. Un jāsaka, šai vienošanās tekstam bija trīs galvenie mērķi - nabadzības apkarošana, ilgspējīgas attīstības nodrošināšana un progresīvas integrācijas veicināšana AKK valstīs, iesaistot tās integrējot tās pasaules ekonomikā. Nu, lūk, tie bija tie trīs svarīgākie mērķi, un pēc Kotonu vienošanās tekstā pie šiem mērķiem vajadzētu atgriezties. Mums tiek teikts, lūk, ka šim līguma tekstam būtu jāspēcina pamatprincipi, kas tika sākotnēji iestrādāti šajā Kotonu nolīgumā, kas savukārt beidz savu darbību nākamgad. Nu, šobrīd jāskat, jāskatās uz to, lai mēs īstenot pieņemt arī konkrētus mērus un pasākums, kas ļautu aizstāvēt aizstāvēt demokrātiju, aizsargāt cilvēktiesības, nodrošināt investīcijas ekonomikas izaugsmē, cīnītos pret klimata pārmaiņām, veicinātu mieru, nodrošinātu drošības situāciju, ierobežotu migrāciju un galvenais mērķis - nabadzības apkarošana un ilgspējīgas attīstības mērķi - tepat laikā ir tādi, kam jāpaliek priekšplānā šai sarakstā. Saprotu, ka daudz, kas ticis šo debašu laikā jau teikts, un tāpēc var izteikties salīdzinoši īsi. Parlamentārā dimensija turpmākajās ES un AKK attiecībās ir jāspēcina. Rezolūcija, par ko balsosim rīt, šo punktu uzsver vēl papildus, respektīvi, ka parlamentārā dimensija ir ārkārtīgi svarīga turpmākajam ietveram. Šai turpmākajā ietveru vienošanās tekstā ir jāparedz parlamentārā asambleja kā struktūra, kas darbojas starp ES un AKK valstīm. Kā līdzpriekšētājs šai asamblējā Kigali Zoriņo kungs teica, un gribu viņam pateikties par īstenoto darbu šeit attīstības komitejas kontekstā, šāda veida priekšnoteikumam nedrīkstētu būt nekādu alternatīvu, nē. Ne mēs tāpat laikā vēlamies iestāties arī par daudzpusējību, respektīvi tas ir veids, kā nodrošināt ilgspējīgu attīstību un ilgstošu mieru reģionā. varēsim ilgtspējīgu attīstību panākt tikai tādā gadījumā, ja izmantosim jau tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Partnerība var būt tālāka svira, kas ļauj veicināt kopīgu darbu pie mērķu sasniegšanas. To varam darīt tādos fórumos, kur strādājam plecu pie pleca, un tur mēs varam iestāties par šo vienotības principu. Jo, kā mums visiem labi zināms, mēs jau katrs varam mesties kaut kur skriet un traukties, bet tāpat laikā ilgspējīgāk kaut ko panākt mēs varam tad, ja rīkojamies kā vienota komanda. Vai nu tas būtu parlamenta līmenis, nacionālais līmenis, vietējais pašvaldība līmenis, visur jārīkojas kā komandai. Un noslēgumā vēlos teikt, lūko, Mums nepieciešams visā šajā procesā vairāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību, jārīko dažādi pasākumi, lai ļautu e, apzinātībai izplatīties. Tieši parlamentārā asamblēja un e, sadarbība var ļaut tālāk izplatīties cilvēktiesībām, tādām kā, piemēram, sieviešu tiesības un tā, tā, un tā tālāk. Nākamā runātāja Monika Silvana Gonzales. Pani poseł, w związku z tym bardzo proszę. Diemžēl deputātes nav zālē, un tāpēc nākamā runātāja būs Monika Semedo pani poseł też nieobecna. Jest. Arī Samaido kundze nav ieradusies. Anna, jūs tomēr esat šeit, atvainojos, tādā gadījumā jums vārds. Paldies! Pagājušo nedēļu man bija tas gods piedalīties 38. asamblējā Kigali, Rondā. Un mm, tur man bija daudz auglīgu sarunu diskusiju ar maniem kolēģiem no AKK, kas pauda savu nožēlu, kā arī bāžas par to, ka postkotanu sarunas. No aizņem ilgāku laiku nekā sākotnēji bija plānots, bet mēs vienojāmies, ka, nu, ka AKK valstīm piemīt liels eh, nākotnes potenciāls, kas slēpjas eh, jaunatnē, nu, un eh, tas ir aplīts ar šis potenciāls izmantot tagad. Jauniešiem ir jautības idejas attiecībās to, kā nākotnē veidot mūsu sastarpējās attiecības, un jautājums man tādēļ ir lūkāts. Vai jaunas organizācijām un asociācijām ir iespēja piedalīties konsultācijās par postkotu nu sarunām? Un ja tā, tad kādā līmenī? Un ja nē, ņemot vērā to, ka sarunas joprojām vēl turpinās, vai jūs neapsvērt iespēju tomēr um, aicināt šos jauniešus piedalīties sarunās? Paldies! Paldies, uh, Medo kundze! Tālāk uh, uh, vārds deputātei Finikai Strikai. Pusotra minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam sasnieguši tādu svarīgu robežšķirtni Jaunais līgums starp Eiropas Savienību un AKK valstīm konsolidēs un dos papildus uh, impulsu mūsu spēcīgām partnerattiecībām. Un esmu gandrīz dzirdējis, ka esam iegājuši finiša taisnē, lai beidzot šo līgumu arī noslēgtu. Tomēr saglabājas vēl uh, vairāk problēmu jautājumu, un uh, tā man šķiet, ka um, deputātā ir jautājums par migrāciju un mobilitāti, un nu, par to tad akurātrai grasos runāt. Līgums balstās uz vienlīdzības un dalītas atbildības principu, bet, ja jums tīsim atsver ap Savienības tekstu priekšlikumam, Nu, tad tur ir izvirzīts konkrētas eh, prasības priekšnoteikumā, kā valstīm, piemēram, migrantu atpakaļ uzņemšana, stingrākas uh, robežu kontrolas un cīņa pret nelegālo migrāciju. Savukārt, pretī no savas puses, Eiropas Savienība principā neko daudz arī nedod. Kā attiecībā uz legālu migrāciju, nekas daudz nav sacīts. Un eh, šāds teksts uh, liektu dalībvalstīm saņemt uh, atbalstu no saviem ekonomiskiem migrantiem un nebūtu skatīts par legālo migrāciju. Un diez vai to varētu saukt par tādām ielīdzīgām partnerattiecībām. Un runājot par dalītu atbildību, nu, vienīgi norma par uh, bēgļiem un, un starptautisko aizsardzību ir nu, tāda visai švaka, jāsaka. Āfrikā daudz vairāk bēgļu nekā pie mums. Kādēļ tad Eiropas Savienība no savas puses uh, nevēlas uzņemties papildus uh, saistības attiecībā uz bēgļu aizsardzību? Vai no ar finanšu līdzakļiem, vai ar uh, pārcelšanu. Nu, tā būtu reāla dalīta atbildība un tas atbilst arī ANO globālajiem bēgļu kompaktam. Un Eiropas Savienības atbildība par bēgļiem Āfrikā pieaugs, ja šī migrācijas sadarbība novadīs pie tā, ka pieaugs bēgļu skaits, kas būs iestrēguši tranzītu valstīs bez piekļuvas patvērumu sistēmai. Tā kā šis punkts paliks sarunu mandātā, lūdzu nodrošināt, lai Eiropas Savienība no savas puses arī dzēn pildītu savas saistības migrācijas, mobilitātes un starptautiskās aizsardzības kontekstā. Paldies! Tālāk vārds uh, deputātam Ferreira. Pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Attiecības starp Eiropas Savienību un AKK valstīm ir svarīgas. Un, uh, tas jāveido turpmāk paturprātā patiesas attīstības uh, sadarbības uh, aspektus, bez uh, trešo pušu iejaukšanās un bez neokoloniāliem pasākumiem, kas grauž šo, šo valstu suverenitāti. Ir ja nepieciešams saglabāt šī bloka vienotību, AKK bloka vienotību, tāpēc es krasi iestāšos pret jebkuriem centieniem sašķelt šīs valstis, kuras un šādi centieni ir vēroti. Uh, tā saukt ekonomiskie partnerattiecību nolīgumi reizēm ir tādi pretrunīgi. Un nākotnē, domājot par mūsu partnerattiecībām, tas jāņem vērā. Tikai solidaritāte var kalpot par pamatu tam, lai mēs nodrošinātu reālu neatkarīgumu šīm valstīm. Jāplīst, lai mums sarūpēt tautsvērtīgie pamati, attīstīt publiskie pakalpojumi, veselības aprūpas sistēmas jāuzlabo. Daudzai pietrūkst adekvātas ūdens apgādes, arī te mēs varētu ko darīt lietas labā. Un e, mūsu attīstības e, fonds nebūtu netiek izmantots optimāli. Jānodrošina, lai tas e, atbilst šīm manas, tā izmantošana atbilst manas pieminētajām prioritātēm. Un noteikti jāatsakās no visiem centieniem, kā priekšnoteikums izvirzīt migrācijas jautājumus šeit, migrācijas kontroli. Jāskatās, kā mēs varam atbalstīt šīs ekonomikas ar brīvu tirzniecību bez neoliberālo kapitālismu modeļu eksportēšanu, jo tie pierādījušies kā katastrofa visur pasaulē. Ir runa par eh, taisnīgumu, par, par taisnīgu resursu sadali attīstībai. Tas jāpaturprātā. Paldies! Bardzo dziękuję, panie pośle. Paldies! Vārds deputātam Bārstolo, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdājs, eh, kundze, kolēģi. Sarunas tam vēl nav galā. Ir vēl daudz neatrisinātu jautājumu šajā jaunajā pārdomātiecību nolīgumā starp eh, Eiropu un AKK, ilgspējīga attīstība, nabadzības eh, samazināšana, ekonomikas un eh, kultūras sakaru attīstība, migrācijas plūsmu pārvaldība, klimata pārmaiņu jautājumi. Tie visi ir ārkārtīgi būtiski jautājumi, kas jārisina. Kam vēlreiz būs jāpievērš uzmanība, domājot par mūsu uh, jauno sadarbības nolīgumu pēc 20. gada. Kotonu nolīgums ir labs tāds dialoga un sadarbības instruments, bet būsim atklāti. Un tādus būtiskus rezultātus panākuši mēs neesam. Saprāt, mēs esam gaismas gadiem tālu no tā, lai reāli sasniegtu tādus mēģus kā nabadzības izskaušana, lai panāktu reāli šo valstu ieintegrēšanos globālajā ekonomikā. Tā kā ir jāturpina tāds globāls un nu, līdztiesīgs dialogs neaizmirstot uh, demokrātijas un cilvēktiesību aspektus. Paldies! Tālāk uh, vārds Verdens kundzei, viena minūte, lūdzu. Paldies, eh, priekšādātāji. Komisāra kungs, mūsu uh, tālākās attiecības pēc Kotonu nolīkuma beigšanās tika um, apspriestas arī mūsu tikšanās laikā Kigalī. Uh, Es eh, patiešām nožēloju, ka šis eh, daudzpacējais ietvers, pie kura mēs tik daudz esam strādājuši, pašlaik tiek apdraudēts sarunu gaitā. Kaut galā mums ir vajadzīga partnerība, kur uh, labumu gūtu abas puses, bet izskatās, ka uh, tas nenotiks un netiks stiprināta parlamentārā dimensija. Mums vajadzētu nodrošināt efektivitāti un uh, likvidēt šādu parlamentāru asambleju runā pretī loģiskiem saprātam. Uh, Um, cīņa pret diskrimināciju, cīņa pret klimata pārmaiņām, ilgspējīga attīstība. To mēs visu varētu atrisināt tikai tad, ja mēs strādātu kopā, un parlaments šeit varētu daudz ko dot. Piemēram, mēs esam Kigalī pieņēmuši kopēju nostāju, nostāju COP 25 um, sanāksmē, kas pavisam drīz notiks Madridē. Es vēlētos, lai komisija uh, uzskatītu, ka Parīzes vienošanās ir viens no stūrekmeņiem mūsu tālākajā partnerībā. Inst Paldies! Tālāk vārds eh, Evina Incerē. Viena minūte. Paldies, eh, priekšsādātāji! No savas puses vēlos eh, komisijai izteikt tās četras svarīgas tēzes. Mums ir jāpaturprātā tas, lai apvienoto nāciju ilgspējīgas attīstības mērķi tiktu ņemt vērā. Jā, tāpat jāievēro. Uh, um, demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību, pamatiesību jautājumi. Tas viss ir um, būtiski, lai um, arī civilā pilsoniskā sabiedrība saņemtu, tātad sniegtu savu atbalstu šiem sarbības līgumam. Un pilsoniskā sabiedrība visai daudzveidīga, tāpēc ir nepieciešams, uh, lai viņiem būtu tāda demokrātiska manevra iespēja, uh, vienlīdzīgas iespējas sievietēm. Uh,